minēja. Bet e, ir svarīgi tas, lai mēs attīstītu šos te pasākums, kas nodrošinātu labāku gāzes apgādi nākotnē, bet šis gal galā ir pirmais solis veidojot energosavienību. Paldies par šo ziņojumu un e, šīs debatas ir noslēgušās balsojums par Būzekungu ziņojumu notiks šo.